Der Präsident! Meine sehr Cienījamās dāmas un kungi, es atkal atklāju sanāksmi. Protokols vakardienas sanāksmē un pieņemtie teksti ir pieejami. Vai par to ir eh, piebildes? Ja nav, tad eh, protokols ir eh, pieņemts un apstiprināts. Tālāk mēs pārējām pie debatēm par stāvokli Sīrijā. Un eh,